činīci ir mm, ziņojumi procesuāli garantijas bērniem, kur ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas. Uzreiz došu vārdu komisārs koncei. Grācie, Činīci, Jūrovā, Paldies, eh, prieksēdētājs kundze un godātā komisārs kundze. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, komitejai, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejā, vēlētos pateikties ēnu referentiem. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas un darbs pie šā ziņojuma noritēja ļoti efektīvi. Liba komiteja tātad eh, ir pieņēmusi ar lielu balsu vairākumu tekstu, par kuru balsojam šodien. Un, eh, protams, ka mēs vēlamies eh, nodrošināt bērniem tiesisko aizsardzību tādiem bērniem, kur ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas. Tas jau ir dabiski, un tomēr jautājums nešķiet tik vienkārši, kā pirmajā uzmetumā varētu likties. Ir vesela virkne nolīgumu, ir vesela virkne vienošanos, kuras esam panākuši komitejā, un ar tām jūs īsumā iepazīstināšu. Vispirms eh, par bērniem, kur ir aizdomās turētie vai apsūdzētie krimināla procesā. Ir eh, vesela virkne procedūru, kuras eh, darbojas dažādās dalību valstīs un kuras milzīgi lielā mērā atšķiras savā starpā. Tāpēc šobrīd ir būtiski svarīgi vienoties par ja tā varētu teikt, minimālajiem standartiem, kuri tiktu tad piemēroti visās dalību valstīs. Bet pirmais un galvenais, ko vēlamies eh, panākt, aizsargāt jaunus cilvēkus saskaņā ar eh, pamatiesību un cilvēktiesību hartas 24. punktu, tātad aizsargāt bērnus, jauniešus, nepilngadīgos Eiropā. Jo, kā jau teicu, attiecībā uz tiesisko aizsardzību ir vesela virkne normu dalību valstīs. Uh, domāju, ka e, jauniešiem būtu jāpiemēro arī citi noteikumi un varbūt tādi papildus noteikumi, kuri e, šobrīd e, tiek piemēroti kā pieaugušajiem. Direktīva protams, paredz juridisko palīdzību bērniem, un tomēr vajadzētu uzsvērt arī to, ka ir nepieciešams rast dziļākus, pamatotākus risinājumus, proti vajadzētu runāt ne tikai par juridisko atbalstu, bet gan par juridisko palīdzību, un tas tekstā pietiekami skaidri neparādās. Nākamais. ir vesela virkne izņēmumu un atrunu, bet eh, šiem izņēmumiem vajadzētu tikt piemērotiem balstoties no gadījumu uz gadījumu un izvērtējot katru. Piemēram, ja bērnam tiek piedāvāta ja procedūras ikvienā posmā, bērnam ir jābūt juridiskajai palīdzībai. Cits svarīgs jautājums ir vienkārši pieprasīt dalību valstīm, lai tās nodrošinātu sava veida novērtējumu atkal katram gadījumam atsevišķi. Tā tad kādā tiesā tiek izskatīta bērna vai jaunieša lieta. Un, protams, šai īpašajai tiesai būtu jābūt prioritātei, kura izskata bērnu vai jaunieša kriminālu procesu. Nākamais eh, juris, tiesības sargājušās iestādēs strādājošo apmācību, kā strādāt ar bērniem. Tikai tā mēs varam aizsargāt mazgadīgo tiesības. Mazgadīgo aizturēšana, īpaši ilgāka aizturēšana, apcietināšana, Tas ir tikai galējais pēdējais salmiņš, tikai tad, ja nekāda cita juridiska sankcija nav pieejama, tikai tad bērnu var apcietināt var, vai aizturēt. Un, protams, apcietinājumā bērnam ir jāatrodas nošķirti no pieaugušo, pieaugušajiem apcietinātajiem. Uh, Par to ir runāts jau vairāk kārt. Bērniem ir jābūt nošķirtiem apcietinājumā no pieaugušajiem, un Eiropas Savienībā šis likums teorētiski vismaz darbojas. Un tie būtu tie elementi, kurus vēlētos redzēt. Un tagad vārds komisārs kundzei lūdzu. Madame la Présidente, Um, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, šodien jūs balsosiet par direktīvu par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūtētas personas krimināla procesā. Šī direktīva ir īpaši svarīga, jo tā piešķir bērniem īpašas tiesības, tiem bērniem, kas piedalās krimināla procesā Eiropas Savienībā. Uh, un uh, sniedz arī visaptvarošu aizsardzību visa procesa fāzēs. Bērni ir īpaši neaizsargāti krimināla procesa gaitā uh, dēļ savu vecumu un nepilngadības. Apmēram viens miljons bērnu Eiropas Savienībā kontaktē ar uh, policiju un tiesu varu katru gadu. Viņiem ir nepieciešama uh, arī aizsardzība augstākajā līmenī. Šī direktīva ir svarīgs solis uz priekšu, veidojot Eiropas tiesiskuma telpu. Un šodien ir ļoti milzīgs atšķirības aizsardzības līmeņos, ko var saņemt Eiropas Savienībā. Uh, Um, tieši attiecībā uz bērniem, kas iesaistīti krimināla procesā. Dažos gadījumos aizsardzības līmenis nav pietiekams uh, salīdzinot ar uh, plaši pazīstamiem starptautiskiem standartiem. Direktīva, tad, kad būs pieņemta, būtiski uzlabos procesuālās garantijas bērniem, uh, kad bērni nonāk krimināla tiesību jomā Eiropas Savienībā iesaistoties krimināla procesos. Uh, Turklāt direktīva dos ieguldījumu arī um, nepilngadību tiesību efektīvu modeļa attīstībai. Jaunie noteikumi nodrošinās uh, tiesības uz uh, tiesu un arī kavēs um, tātad bērnus notkārtot noziegumu pastrādāšanas un veicinās sociālā integrācija. Es gribētu pateikties uh, parlamenta referentei Čenīcī kundze par um, lielisko darbu un personisko mm, entuziasmu. Un uh, līdz ar to mm, mēs arī vienojamies par šo direktīvu pēc garām sarunām. Lielas paldies jums! Sarunu rezultāts ir uh, ļoti labi līdzsverots. Uh, Un šeit ir arī atspoguļot pilnībā 24. panta principi no fundamentālo tiesību hartas, kuri teica, ka bērnu vislabākās intereses vienmēr ir primāri apsverams. Un bērni tagad arī būs piekļuvi advokātu pakalpojumiem smagos un komplicētos gadījumos un arī brīvības atņemšanas gadījumi tiks regulēti. Visos, visās šajās fāzēs bērnam palīdzēs advokāts. Būs arī palīdzība no citiem iesaistītajiem, piemēram, no vecākiem un citām personām. Bērniem būs tiesības aiz, aiz, saņemt aizsardzību privātuma ziņā un arī ieskaitot inabsentie gadījums. Turklāt bērniem būs tiesības arī saņemt individuālu izvērtējumu, lai nodrošinātu, ka bērnu specifiskās vajadzības attiecībā uz aizsardzību, izglītību, sociālā integrācija e, tiek pilnībā ņemts vērā. Visbeidzot, komisija ļoti apmierināta ar to, ka tekstā ir paredzēts turēt bērnus apcietumājumā atsevišķi atdalīti no pieaugušajiem, e, ja tas neatbilst bērnu labākajām interesēm. Šī direktīva sniegs mums spēcīgu signālu par to, ka Eiropas Savienība rūpējas par bērniem. Šie bērni ir pats šas neaizsargātākās personas krimināla procesā, un tāpēc es arī lūgtu, lai jūs visi balsotu par šo direktīvu. Merci, madame, nous allons... Paldies, un tagad eh, ķersimies klāt eh, debatēm, un pirmais Čakīkungs EPP grupas vārdā pusotru minūti. Paldies, eh, Prieksēdētājs kundze, vispirms eh, es vēlētos eh, sveikt eh, Čeņicī kundzi ar paveikto. EPP grupas vārdā es tiešām priecājos, ka direktīva ir apstiprināta gan parlamentā, gan dalību valstīs. Protams, vissvarīgākais ir, lai mums būtu direktīva, kas būtu adekvāta un izpildāma. Rītā tātad parlaments balsos par tekstu, kas tiešām uh, iestāsies par procesuālajām garantijām bērniem, kur ir aizdomās turētie vai apsūdzētie. Bet paskatīsimies reāli patiesībai acīs. Kā būs ar advokātiem? Protams, vispārēji raugoties, ikvienam bērnam ir jābūt tiesiskajai palīdzībai, jo bērni jau nesaprot bieži vien, kas notiek. Bet uh, ja mēs e, strikti iestātos par šo prasību, ka katram bērnam ir jābūt advokātam, tas pat bērnam var nākt par ļaunu. Direktīvā parādās, ka cietumsods bērniem ir jāpiespiež un e, apcietinājums tikai tad, ja nekāda cita mēra nav iespējama, un bērni ir jātur nošķirti no pieaugušajiem. Bet e, bērnam priekšā ir visa nākotne, tāpēc e, šo klauzulu īstenot jābūt ir ļoti uzmanīgiem. Bet ceru, ka direktīva īstenos tajā paredzētās, e, pro, tajā paredzētās iespējas. Lopes Agijāra, paldies, prieksēdētājas kundze. Šajā plenārsēdē mēs e, pirmajā lasījumā diskutējam par ļoti svarīgu direktīvu un tātad par procedūrajām garantijām ļoti delikātai grupai. Tie ir bērni. Mēs runājam par 12% eh, krimināla procesos iesaistītajiem. Tātad šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Protams, ka bērniem ir jānodrošina individualizēta juridiskā palīdzība, jānodrošina arī garantijas bērnu vecākiem piedalīties tiesvedībā un e, bērna apcietināšana. Tas ir kā pēdējais, galējais risinājums. Šobrīd Eiropā ir ļoti daudz jauniešu bērnu, kuri ir apsūdzēti, bet eh, es varbūt vairāk parunāšu par šo likumdošanas pakotni, tātad procedūlās garantijas. Šeit jau tika pieminēts eh, pamatiesību hartas punkts, un eh, tajā runa iet, ka cilvēku pamatbrīvībām, pat eh, tās pārkāpjot, ir jāievēro proporcionalitāte, jo jebkura varas izpausme jau ir cilvēku īstenot un par tirāniju tas pārvērsties nedrīkst. Džambatskī kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Komisārs kundze. Kolā, kolēģi. Es e, vēlētos e, arī uzteikt Činici kundzes darbu un vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem. Ļoti, ļoti svarīgs un aktuāls jautājums. Eiropas Savienībā ir būtisks atšķirības, kā bērni e, tiesvedības procesos tiek aizsargāti dažādās dalību valstīs. Katru gadu vairāk nekā viens miljons bērnu mm, nonāk tādā vai citādā statusā krimināla procesos, un šos bērnus mums ir jāaizsargā, jo bērni ir mūsu sabiedrības visneaizsargātākā daļa. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izpētēt, izpētīt, kāda ir juridisk, juridiskās plaisas un caurumu likumdošanā, jo par bērniem Eiropas Savienībā mums ir jāiestājas. Tāpēc eh, man īpaši priecēja tas, priecēja tas ka uh, procedūrālās garantijas bērniem paredz labāku apstākļu radīšanu. Tagad divas minūtes Līsbeks kundze. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godiem ar kolēģi, ehm, demokrātija likumu vara Eiropas vienībā ir um, svarīga, un tāpēc arī mums jāats, jāatbalsta um, šī direktīva, kas aizsargā pašus neaizsargātākos Eiropas iedzīvotājus, tas ir bērni. Un es ar prieku ko šovakar grib runāt par bērniem, kas ir nākamie pieaugušie, kas ir mūsu nākotne, un mums ir jāstāv viņu interesi, tāpēc es uzskatu šo tekstu par prioritāru un jādara viss, lai mēs strādātu un aizsargātu mūsu nākotni, nākamo paudzi, un tas ir ļoti svarīgi. E, es gribētu apsveikt šo darbu, ko veikusi ļoti cītīgi Činīci kundze. Uh, daudzu mēnešu garumā strādājot, un e, ļoti labi, ka ir panākta šī ļoti ambiciozā vienošanās, tā ir mūsu laba. Un tagad e, ir sakārtot ļoti svarīgi jautājumi šajā procesā, jo e, tā, lai arī ir starptautiskie principi, nevienmēr e, tiesību normas ir pilnībā pielāgotas bērnu interesēm vai pusauģa, e, jo šeit ir arī nu, psiholoģiskās nianses, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums būtu teksts, kas būtu stabils, kas dot arī šīs papildu garantijas, e, kas būtu adaptēts arī cilvēku vecumam, jo arī bērn, par bērniem ir jābūt cienīgai attieksmei un jā, jāsniedz sniedz informāciju arī pieejamā veidā, mm, un direktīvā ir arī attiecīgās normas, ir iespējams arī personalizēti rīkoties, arī tiek nodrošināta advokāta klātbūtne, un arī iespēja meklēt alternatīvas cietumsodam. Uh, Un arī trešā daļa ir arī šī, šī juridiskā palīdzība, kas ir arī jauna iniciatīva. Paldies. Tālāk Lamberts kundze, viena minūte. Thank you, President, and I also... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties. Reverends kundzei, kas strādājusi mm, mm, pie šī dokumenta, par to, ka viņi pieturējās pie savas ļoti stingrās līnijas, un tagad mums ir teksts ar ļoti mazām atkāpēm ļoti daudz tādi atsevišķi gadījumi un uh, arī mazāk ir šī elastība, ko gribēja panākt padomu. Uh, šeit uh, šī ļoti svarīga daļa mm, procesā, tiesas procesā. Uh, un mēs esam panākuši zināmu konverģēci. Ļoti bieži mēs runājam par tik svarīgu tiesiskuma normu kā piekļuva advokātam. Un man mm, grupa joprojām mm, vilcinās atbalstīt sesto pantu un proporcionalitātes testu. Mm, mēs domājam to, kā šī pārbaude tiks ievies nacionāla likumdošanā, tieši pārnesot nacionālās normās, kā tas būs praktiski. Bet mēs uzskatām, ka direktīva ir labs likumdošanas instruments, uzlabos bērnu tiesības tiesības visā Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk Batenkungs. Paldies! apvienotā karaliste nepieņem šo priekšlikumu. Šeit ir divi iemesli. Vispirms mums ir optauts un uh, Otrkārt, mums jau pašiem savos likumos ir arī šādas procesuālās garantijas. Ir šokējoši, ka daudzās dalību valstīs nav šīs pamat garantijas um, bērniem. E, e, piemēram, būt klāt tiesas e, procesā, arī advokāta atbalsta, tad tiesības uzturēties cietumos atsevišķi no pieaugušajiem, tiesības uz apmeklējumu no vecāka vai aizbildņu puses jautājums. Kā tas ir iespējams, ka dalību valstīs nav šīs pamata aizsardzības. Un kā var uzskatīt šīs e, legālās sistēmas līdzvērtīgas tām, to valsts sistēmām, kur šāda aizsardzība ir, un kā šeit ir ar šo ideoloģiju par apusēju atzīšanu. Ja dal, dalībvalstu sistēmas e, tiek uzskatīts par e, vienlīdzīgām, bet tā tas nav šeit būtu labi arī pārbaudīts metodas un angļu sistēmas tiktu ieviests Eiropas Savienībā. Paldies! Breton kungs, tālāk viena minūte. Lebreton kungs, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka krim, krimināla procesā vajadzētu ievērēt arī valstu suverenitāti, un tāpēc šeit ir šī direktīva, kas piedāvā garantijas bērniem krimināla procesā. Eiropas Savienība nav spējīga piedāvāt skaidras garantijas. Sastajā pantā ir direktīvā priekšlikums Eh, piemēram, ir tiesības uz advokātu pakalpojumiem, bet es gribētu citēt, eh, ka eh, šī te advokāta palīdzība nav proporcionāla, tāda proporcionalitāte nav nodrošināta. Un šeit es atkal citēju, ka nevienmēr ir iespējams nodrošināt uh, attiecīgo atbalstu. Šeit eh, mums, mēs runājam par to, kā tiek iz, Francijas lauksamniecība mm, iznīcināta, un nu, šeit tiek pārkāpts jau kādas robežas, un rezultātu mēs redzam. Eh, tāpēc mēs uzskatām, ka nevajadzētu iejaukties krimināla procesā. Eh, paldies tālāk, Metsols kundze. Paldies.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 dan nu każ sensitīv ħafna. Mums ir nepieciešams aizsargāt bērnus, tie ir bērni, kas tiek ir aizdomāti turēti un apsūdzēti. Šīs lietas ir ļoti sarežģītas. Mums ir jādod viss eh, bērniem, lai viņi varētu baudīt šīs tiesības, un tāpēc es jo īpaši atbalstu eh, tiesības uz informāciju saņemšanu, lai bērni saņem tiesības. Uh, un lai bērni netiktu atstāt novārtā, lai viņi varētu piedalīties mūsu kriminālā sistēmās, mums ir jāaizsargā uh, bērnu intereses. Eiropas Savienībā mums jādara uh, visu, lai bērni saņemtu palīdzību arī tiesiskā ziņā. Un es arī atbalstu šo ideju, ka iztaujājot tiek veikta intervijas ierakstīšana. Pret bērniem attieksmē ir jābūt kā pret bērniem, un arī bērni ir jāaizsargā. Šī direktīva eh, vēlreiz apsiprina mūsu vērtības, mēs ticam Eiropai, Eiropa balstās uz tiesībām, un tāpēc mums jāatbalsta. Paldies! Merci. Paldies, Mamikins, un vienu minūti. Uh, merci beaucoup, madame la présidente. Uh, your excellency, uh, Miss Commissioner, dear. Paldies, darbie kolēģi. Ir daudz zināmi gadījumi, kad bērni pat pirms uh, krimināla atbildības iestāšanās vecuma uh, veic visšausminošākos noziegumus, slepkavības izvarošanas, uh, cilvēku nolaupīšanas. Un, attiecībā uz eh, nolēmumiem, kas tiek pieņemti pret bērniem, eh, pret nepilngadīgām personām, eh, kad viņi šeit vēl nesasniedzot pilngadību ir veikuši šo noziegumus ir jāatceras, ka nepieciešams ievērot viņu tiesības un nodrošināt ka visā procesa gaitā ir jāizvērtē šo personu tiesību ievērošanu. Tas viss ir saistīts arī ar izglītības līmeni, attiecību veidošanu, pozitīvu ārēju ietekmi citu faktoru vidū. Ja tas nav bijis kvalitatīvi, tad uh, bērnība nav bijusi laimīga, un tas nozīmē, ka šis dzīves posms veido pamatu tālākai negatīvai attīstībai. Tā ir viena no pamatlietām, kas ir nepieciešama. Tālāk Zaborskas kundze viena minūte. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Esmu pārsteigta bet eh, pat Eiropas Savienībā nav tāda vienota definīcija, kas ir eh, taisnīgs tiesa, mm, kur procesā iesaistīti bērni. Tāpēc um, tiesām ļoti bieži ir jālem nepilnīgos apstākļos, kad tiesības nav pabeigtas. Um, tātad eh, tas ir īpaši problemātiski, kad apsūdzētā statusā ir uh, bērns. Šeit ir jānāk ne tikai par piekļuvu advokātam, bet arī par citiem īpašiem apstākļiem. Mēs nedrīkstam pārkāpt bērnu fundamentālās tiesības. Nevajadzētu padarīt bērns par upuriem sarežģītos tiesas procesos. Es atbalstu komisijas priekšlikumu. Es uzskatu, ka Tas ir instruments, lai stiprinātu tiesiskumu, un šeit nav runa par tiesiskuma apiešanu. Es gribētu pateikties arī referentei par darbu un par centieniem nodrošināt īpašu aizsardzību bērniem, kas ir aizdomās turētie vai apsūdzētie. Paldies! Merci. Nous allons conclure. Paldies eh, pēdējā runātāja vārdas kundze vienu minūti. Um, es atzinīgi vērtēju manas kolēģis Katrīnas sagatavoto ziņojumu. Ar to mēs strādājam, pie tā mēs strādājām eh, intergrupā. Katrai personai, kas ir apsūdzēta noziegumā, ir jāspēj sekot uh, procesam un īstenot tiesības uz taisnīgu tiesu. Visiem cilvēkiem jābūt iespējai uh, Ehm, īstenot savas tiesības šajā procesā. Bērni ir īpaši neaizsargāti, tāpēc man prieks redzēt, ka ziņojumā uzsvērts eh, tas, ka bērnu labākās intereses ir pats svarīgākais šeit. Es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir bērnu, kas ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tiesību ievērošana. Tāpēc ir nepieciešams iesaistīt viņus neformālā izglītībā, sporta nodarbībās. Ir jāstrādā pie integrācijas e, pēc tam, kad bērni ir izgājuši cauri kriminālu e, tiesību, kriminālu procesu sistēmai tīpašas nepieciešams bērniem, kas nav pabeiguši izglītības sistēmu. Paldies eh, tālāk. Brīvs mirklis, trīs cilvēki pieteikušies, pospešil kungs ir pirmais lūdzu. Alors, je le dis vraiment pas bien, monsieur Pospichil. <laughs> je suis vraiment désolée. Ça fait deux fois. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem znám tím... Já paldies, priekšsēdētāji Tad, kad es biju tieslietu ministrs, es vienmēr atbalstīju procesuālo un kriminālu tiesību saskaņošanu, tīpaši, ja ir Eiropas eh, aresta orderis. Es tāpat aiz, uzskatu, ka ir nepieciešams aizstāvēt eh, tiesības eh, nepilngadiem personām, bērniem. Komisāri noteikti ir informēti par debatēm Čehijā Tajās ir eh, aktuāls jautājums par to, kā aizsargāt bērna privātumu tajos gadījumos, kad šis bērns ir veicis ļoti nopietnu noziegumu. Čehijas sabiedrība negrib nonākt šādā situācijā, kad bērns pēc eh, nopietnu noziegumu, piemēram, slepkavības veikšanas, Eh, saglabā savu anonimitāti. Sabiedrība grib zināt, kas ir izdarīšana nozieguma. Es domāju, ka mums šī brīdī darbības joma ir pārāk plaša. Marijas kungs. Jā, paldies. Pusotrs miljons bērnu nonāk tieslietu sistēmā katru gadu, bet tikai sešām dalību valstīm ir īpašs prokurors jauniešu un bērnu lietās. Ir jābūt īpašām tiesām, bērnu un jauniešu lietās. Mums ir jābūt taisnīgai tiesai bērniem. Bērnu tiesības ir jāievēro, kā to paredz ANO konvencija. Tas nozīmē, ka tiesneši, advokāti, prokurori, visi ir īpaši jāizglīto šajā aspektos. Dalību valstīm jānodrošina advokātu palīdzību nepilngadīgām personām. Mērķim būtu jābūt integrēšana sabiedrībā un jācenšas ir integrēt, nevis atstumt, marginalizēt. Dikens aprakstot 18. gadsimta Londonu rakstīja par šādiem bērniem. To mēs nevēlamies 21. gadsimtā. Palčaka kungs tālāk. Paldies, eh, priekšsarētāji. Es vēlējos atbalstīt šo direktīvu un arī šo ziņojumu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka abās pusēs ir garantēta tiesību ievērošana gan attiecībā uz bērniem, ka Ehm, bērns nedrīkst ciest no tā, ka viņš vēl nav pilngadīgs un nesaņem visas tiesības. Tā tas nevar būt. Ar visu cieņu pret manu kolēģi Pospešu kungu es vēlos sacīt, e, ka daudzi cilvēki, kuri saskārušies ar noziegumu, kuru izdarīš, izdarīs bērns, vēlas pēc iespējas lielāku informāciju, e, lai tā nonāktu sabiedrībā, bet Tomēr šādu normu īstenošana nu, nevienmēr ir tik viennozīmīgi vērtējama. Ātrākais risinājums nevienmēr ir labākais. Mēs pabeidzam brīvo mikrofonu tālāk Jūrovs kundze. Paldies godātiem deputātiem par šo diskusiju. Es varu tikai kopsavilkumā pateikt, ka šī direktīva ir vēl viens solis, lai stiprinātu aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības, nosakot minimālos eh, standartus eh, tie, tiesībās uz taisnīgu tiesu. Tā tik tiešām ir, vienotie minimālais standarti ir tas, kas vēl pietrūkst Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tieši tāpēc mēs arī nākam klajā ar šīm harmonizētiem noteikumiem. Uh, Šajā priekšlikumā visneaizsargātākajiem ir paredzēta īpašas garantijas, es runāju par bērniem. Jūs jau zinat, ka mēs nesen pieņēmām direktīvu par nevainības prezumciju, tāpat arī ierosinājām direktīvu par procesuālajiem garantijām. Un paliek vēl pieņemšanai direktīva par juridisko palīdzību, jeb tiesisko palīdzību. Tas, ko mēs saskatām kā galveno pievienoto vērtību šim priekšlikumam, ir tā, ka tiek ieviesti pasākumi, kas ir bērna labākajās interesēs. Tas attiec uz tādiem gadījumiem, kur jaunietis veids noziegumu, kas ir sodāms saskaņā ar kriminālu likumu. Bet tai pašai sabiedrībai nevajadzētu atņemt šim jaunietim vai jaunietei iespēju sākt vēlreiz. Un tas ir arī sabiedrības labākajās interesēs. Paldies! Paldies! Un tagad Kininičī kundzei noslēguma vārdiem dodu vārdu. Grazie, grazie, prezidente. Ringrazio i kolēģi per il loro. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Un, eh, jā, mēs neansēti pieskārāmies vairākiem punktiem, kas ir saistīti ar tiesisko aizsardzību. Vēlētos pateikties Jurovs kundzē par jūsu pievērstu uzmanību šai direktīvai, un, eh, protams, visa komisija pie tā ir strādājusi. Rīt parlaments balsos par vairākiem ļoti svarīgiem momentiem, piemēram, kā nodrošināt bērnu aizsardzību un tiesības krimināla procesa laikā. Es vēlētos skaidri pateikt sekojošo. Procedūrai, procedūrai jābūt ievērotai eh, vienlīdzībai, tātad visiem, viss ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un tas attiecās arī uz bērniem. Tomēr mums ir jāņem vērā bērnu neaizsargātība un tas, ka viņi procedūru neapzinās. Tāpēc bērniem aizsardzība ir nepieciešama faktiski vēl lielāka nekā pārējiem, un e, ļoti bieži bērns tiesvedības procesā ir ļoti neaizsargāts, un viņa status arī nav skaidrs. Mēs e, jau dzirdējām statistiku, dzirdējām to, ka tiesību sargājošajās iestādēs stargā, e, strādājošajiem ir jābūt izglītībai, kā strādāt